acīs izmantot uh, šos sadarbības tīklus, lai um, sievietes varētu viena ar otru kontaktēties. Paldies! Paldies komisārs Kuncei. Diskusijas ir um, noslēgtas un mēs balsosim par uh, šo ziņojumu rīt pusdienas laikā. Tālāk nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir. Marinesko ziņojums par atomu elektrostaciju eksploatācijas pārtraukšanai uh, paredzēto Eiropas Savienības finansējumu jaunajās dalībvalstīs. Došu vārdu referentam četras minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Iestāšanās līgums, kad attiecas uz trijām valstīm - Slovākija, Bulgārija un Lietuva, tajā brīdī, kad tās iestājas Eiropas Savienībā, pieprasīja, lai tajās esošie kodolreaktori tiktu nojaukti saistībā ar drošības eh, pasākumiem, sakot, ka lūk, tos nav iespējams modernizēt tā, lai tas varētu eksploatēt drošā veidā. Eh, bet jāsaka, paredzētās, paredzēt izdevumi ir ārkārtīgi lieli un tie nav nododrošināts to finansējums. Tur taču gal galā vajadzīga arī uzraudzība pēc šo reaktoru slēgšanas, ir turklāt jādomā, ko darīt ar kodola atkritumiem, tā kā e, visu šo neizmanto kodoltekvielu pēc tam neutralizēt. Tāpat arī jāizstāj esošās kapacitātes, jāuzlabo citas energoražošanas kapacitātes un jāizseno citi pasākumi, kas saistīti ar attiecīgo infrastruktūru, enerģijas infrastruktūru uzlabošanu un modernizēšanu. De, šiem pasākumiem bijušas arī sociāls, sek, sociāla rakstura sekas e, reaktoru slēgšanas rezultātā ir taču bijis vajadzīgs šos eh, personālu pārkvalificēt un eh, pārvietot uz citām nodarbinātības jomām. Jāsaka, šie mēķi tika noslēgt, noteikti, bet netika paredzēt attiet, ne, patiecīt, paredzēts attiecīgs finansējums. Ehm, ir, vis, ir bijis pieņems arī papildus eh, kaut kāda veida finansējums diezgan būtiskas summas - 1,8 miljardu eiro, tātad no 2004. gada līdz šim brīžam. Ir eh, darbā iesaistījusi Eiropas komisija, Eiropas eh, revīzijas palāta, un ir tagad jākonstatē, vai šīs summas ir izmantotas atbilstīgi, lai tiktu nodrošināta šo vietu drošība vai ir bijuši pārkāpumi šeit, vai ir tiek notiks atbilstīga koordinācija starp trijām esošajām programmām, eh, lai līdzekļi tiktu izmantoti eh, efektīvi, izmantojot arī uzkrāto pieredzi un saskaņā ar tiem projektiem, kas tika sagatavoti iekšēji dalību valstīs. Ja šie stratēģijas un plāni ir noslēgušies, nu, tas ir jāzina, vai gluži otrādi varbūt, ka vēl ir iespējams pievienot eh, šīm darbībām vēl papildus eh, darbības un ir vajadzīgi jauni līdzekļi. Eh, jāizmanto finansējumu izmantojums enerģētikas projektu kontekstos. Vai pār, un jāpārliecinās, vai finansējums tiks izmantots, vai arī finansējums tiks izmantots tikai un vienīgi demontāžai. Tātad jāizpēta finansējuma izlietošana. Ehm, Paldies, un tagad sāksim brīvām mikrofonu procedūru, un Miklosiču kongam došu vārdu pirmajām. Stavenie jadrových reaktorov v troch kandidātských krajinách. Paldies. Runājot par AS darbības izbeigšanu trijās valstīs, Tas bija saistīts arī ar valsts finansējumu, un valstī vajadzēja sekt arī šo AS demontāžu. Bet eh, ar valsts finansējumu ir nepatīk, tādēļ bija nepieciešams kopienas atbalsts. Pētījumi pierāda, ka šo AS demontāžu uh, varētu izmaksāt daudz dārgāk nekā paredzētā palīdzība. Un uh, Eh, visi aprēķini īstenībā eh, pārsniedz iepriekšējos, un tagad reaktoru darbības pārtraukšana ir tikai uzsākta. Tā tad ir veikti tikai pirmie soļi, bet pēc 2013. gada finanšu plāna šis darbs tiks turpināts. Tādēļ mums ir jāparūpējas par līdzekļu piesaistīšanu, lai varētu uh, beigt šo trīs reaktoru darbību. Paldies! Grazie la parola all'onorevole. Paldies! Tālāk tik aukundzei vārds. Mulțumesc, doamna președintă. Lies paldies, priekšādātais kundze. Eiropas Savienībā ir 143 kodola reaktori. Šāds centrāls un martā, pagājušajā gada martā, kodola enerģija bija apmēr, bija ievērojama kopējā enerģijas kokteļa sastāvdaļa. Nu, tāda ir statistikas dati, un to ar tiem nāk klājā attiecīgā enerģetikas e, aģentūra. Bet, lūk, negadījums Japānā ir līdz mums visiem sausīties. To, zināmā mērā, varēja jau paredzēt, un jāsaka, šobrīd šo kodola reaktoru nojaukšana prasīs ļoti daudz uh, līdzekļus un ir vajadzīgs attiecīgs finansējums atbalsts gan Lietuvai, gan Bulgārijai, gan Slovākijai šai jomā. Uh, līdzekļu trūkuma rezultātā šī, šī nojaukšana, demontāžana varētu būt daudz lēnāka, un tieši tāpēc nacionālajiem, nacionālajiem struktūriem vajadzētu beidzot nonākt pie demontāžas plānu finalizēšanas, lai nonāktu klajā ar ziņojumu šajās jomās, kur arī tad tiktu aprakstīts, kādā veidā tiks izmantot Eiropas Savienības līdzekļi, kāds ir finanšu palīdzības plāns ilgtermiņā, kādiem projektiem šis finansējums paredzēts un kāds izpaudīsies demontēšanas kontekstā. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Balčītis kungam vārds lūdzu. Germa pirmininkė, germa komisarė. Lielas paldies priekšādātāja komisārs kundze. Gribu pateikties savam kolēģim par šo sagatavoto ziņojumu un paldies arī par lieliski īstenoto sadarbību. Tajā brīdī, kad šīs trīs jaunās dalībvalsts iestājas Eiropas Savienībā, tās uzņēmās ļoti sarežģītas saistības, kas saistīts lūk ar šiem autoelektrostaciju uh, eksploatācijas izbeigšanu tas uh, tika, tika izteikti solidaritātes uh, solījumi, sakot, ka būs arī finansiāls atbalsts šāda veida pasākumiem un demontāžai jo šāda veida demontāžas tika teikts, va, taču var radīt arī sociālas un ekonomiskas sekas, kas būtu negatīvas. Es saprotu, ka ir ārkārtīgi sarežģīts viss šis kopējais jautājums, tas ir milzīgas administratīvas struktūras dalība valstīs. Un tas viss saistīts arī ar traucējumiem finanšu absorbēšanā. Es domāju, komisija vajadzētu uzņemties šeit koordinācijas lomu tā lai pārliecinātos, ka tiek runāts arī par jauniem metālu reaktoriem un lai uh, dalībvalstīs varētu izveidot alternatīvas energoavotus un darba vietas. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Ferēras kungs. Obrigado, Presidente. Cerca de metade dos Estados da União Europeia. Paldies, priekšsādātāji. Gandrīz pusē no Eiropas Savienības dalību valstīm ir kodola reaktori un tām energostācijas, un daudz no tām ir salīdzinoši vecas. Tas savukārt nozīmē, ka mums jāpārliecinās, ka nu, tās, kas ir pārāk vecas, tiek demontētas drošības apsvērumu dēļ, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību un vidi. Jauno dalību valstu gadījumā tās sastapās lūk ar šīm saistībām. Uh, slēgt atomelektrostacijas, un tām pilnīgi noteikti vajadzētu saņemt Eiropas Savienības palīdzību šādu saistību izpildīšanā. Turklāt, protams, šādai slēgšanai jānorisinās drošos apstākļos. Tāpat laikā nedrīkst apbraud, jo nedrīkst taču apdraudīt eh, visu šo materiālu atbilstīgu uh, noglabāšanu, izmantošanu, aiz pārvešanu uh, Un tāpat laikā jānodrošina arī energokapacitāte, kas ļaut aizstāt pirms tam elektrostacijās saražoto enerģiju. E, pētījumos turklāt jāmēr arī sociālās sekas, kur rada šādu staciju slēgšana. Jādomā arī par drošību pirms, e, pirms slēgšanas, slēgšanas laikā un pēc slēgšanas. Turklāt atcerēsimies arī par darba vietām, kas zūd šādā kontekstā. Paldies, saka priekšsādātāji.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 Marinesko kungs savā ziņojumā runā par AS slēgšanu. Slovākija savu AS pēc Černobiļas uh, negadījuma ir uh, uzlabojusi, tātad tas tika modernizēts un uh, Startautiskās atomenerģijas aģentūras inspektori pēc modernizācijas konstatēja, ka Slovākijas atomreaktoru vēl var darbināt ilgāk par 30 gadiem. Uh, bet neskatoties uz to, la, eh, tomēr Slovākija ir uh, vēlējusies uh, parūpēties par to, lai uh, kaimiņu valstī Doktorov. Austrijā valdītu miers, tādēļ mēs lēmām šo AS slēgt. Mēs esam ļoti daudz darījuši un mēs vēlamies tomēr, lai tiktu ko, daļēji kompensēti eh, Slovākijas zaudējumi, jo jāņem vērā, ka kodolenerģija ir tīra un visai lēta enerģija. Paldies! Reidings konsultants. Priekšsēdētāja komisija atbalsta parlamentu pašinstīvas eh, ziņojumu par uh, um, e, efektīvu finansējumu kodola elektrostāciju eksploatācijas pārtraukšanai. Um, katrā ziņā tā ir un um, būs mūsu prioritāte un tādēļ piešķiram īpašu nozīmi pasākumiem, kas veicinātu kodola reaktoru nedrošo uh, struktūru demontāžai. Es eh, gribētu vispirms teikt, ka mēs eh, esam viensprāts ar parlamentu daudziet šajā ziņojumā, un nu, mēs piekrītām, ka dalību valstīm ir jāiesniedz detalizēti demontāžas plāni, kā arī ir jārealizē uh, finanšu plānošana, kas nodrošinātu šo demontāžu. Lielākā daļa no līdzekļiem, kas tiek piešķirt, tiešām nāk no komisijas, un komisijai būtu jāraukās, lai tiktu stiprināts tiktu kontrolēt arī šo līdzekļu izmantošanu. Mēs ticam, ka piesārņotājs maksā principam ir jādarbojas konsekventi un vienmēr. Un tādēļ kodola um, elektrostaciju operatoriem ir jāraugās, lai uh, plānojot šo elektrostaciju finansiālo plūsmu tik paredzēt arī finansējums uh, demontāžas darbiem. Pēc tam e, šo līdzekļu tālāk izmantošana ir jārealizē caurspīdīgi un caurskatām. Bez tam mēs atzīmējām to, ka šajā ziņojumā tiek runāts par Eiropas Savienības finansējumu efektivitātu un liederību. Mēs gribētu e, redzēt, lai ziņojumā tiktu arī atzīts, ka Eiropas Savienība galven, finansējuma galvenais mērķis ir nodrošināt, lai e, nedrošās reaktoru um, daļas tiktu slēgtas un kā tādas arī paliktu. Un mēs uzskatām, ka šāda mērķa sasniegšana ir galvenais elements, kas ir jāņem vērā, izvērtējot Eiropas Savienības finansējumu efektivitātu un liederību. Komisija uzskata, ka ir ļoti svarīgi noprecizēt to, ka Eiropas Savienības atbalsts nekad nav ticis domāts, lai sēktu sektu pilnīgi visas demontāžas izmaksas, nec arī, lai kompensētu visas um, ekonomiskās konsekvences, kas radušās demontāžas rezultātā. Mēs šeit runājam tikai par kompensācijām pirms termiņa slēgšanai. Un mēs gribētu pasvītrot, ka dalību valstīm ir jānes pilna atbildība par uh, savu kodolu. Um, infrastruktūras objektu demontāžu. Un dalību valstīm ir jābūt arī vienlīdz atbildīgām par precīzu laika grafiku un izmaksu tāms iesniegšanu, uh, lai pabeigtu demontāžas darbus saulēcīgi. Un es gribētu pateikties parlamentām un referentām par šīm debatēm, par jautājumu, kas Fukušīmas traģēdijas kontekstā uh, kļūst uh, vēl jo nozīmīgāks. Uh,